Paldies! Balsošana beigusies, tagad nāk. Iesim pie balsu skaidrojumiem. Mazliet pagaidīsim, lai lielākā daļa no jums varētu aiziet. Andiamo, direi di andare. Direi di andare. Sì. Allora, mentre i colleghi non interessati escono dall'aula, cominciamo. Tie parlamentu locekļi, kam neinteresē šis jautājums un kas dodas prom, dariet to klusu, mēs sāksim balsu skaidrojumus. Tā tad. Glifosāta jautājums. Damāto. Viena minūte. Paldies! Šī rezolūcija ir demokrāfisks aicinājums respektēt prasības, ko komisijas ieteikumi neņem vērā. Sabiedrības intereses ir pirmā vietā. Un tāpēc mums ir jāpublicē Monsanto pētījumi, kas ir radījuši negatīvu vērtējumu no komisijas puses par kancerogēno saturu glifosātām. Nevienam nav īsti skaidri, kā tas notiek, taču pētījam ir jābūt atklātam, ko savukārt nosaka fitosanitāro produktu mārketinga nosacījumi. Komisijai šeit ir papildus uzdevumi. Un mums ir priekšlikums, kurš ir absurds. Mēs nevaram atsākt licences lietojumu septiņiem gadiem. Tas ir pilnīgi absurdi balsot par šādu risinājumu, kas apdraud pilsoņu veselību. Lūdzu klusāk, lūdzu klusāk, respektējiet runātājus. Demes Mērķa. Izskatās, ka nav šeit. Lopes Bemeho. Viena minūte. Paldies! Lai radītu lielāku jūtsekli šajās debatēs, var teikt, ka tie, kas kritizē zinātnes un progresa iespēju, tiek runāts par tādu aspektu kā iespējamo karcenogētāti šim elementam. Komisija nevar automātiski atļaut. Tā nevar atbildēt man santo, neņemot vērā riskus veselībai. Vairāk nekā jebkad dalību valstis lūdz atļauju šī preparāta lietošanai. Mēs redzam, ka glifosāts nav obligāti lietojams, ka ir alternatīvas, kas nav tik kaitīgas. Mēs negribam padarīt toksīnus par visaptverošiem. Nākošā runātāja - Forda kundze austrumi Lielbritānijā ir Lielbritānijas ražotne, un es saņēmu simtiem ēpastus e no mūsu dārzniekiem un fermeriem. Vienīgais produkts, kas kontrolē nezāles, kas ir pieejams, un tas ir ārkārtīgi svarīgs, lai uzturētu mūsu ražas. Dabas iespējas, kas rastos no iespējas, ka mēs to nevaram lietot, būs milzīgs. Mums vajag, lai fermeri ražo pārtiku mūsu iedzīvotājiem, un glifosāts ir ārkārtīgi būtisks šai ziņā. Eksperti ir secinājuši, ka tas nav karcinogēns cilvēkiem, taču cilvēki ir, protams, norūpējušies Sociālisti cenšas aizliegt to uzreiz. Es tam nepiekrītu. Jāļauj per, fermeriem un zinātniekiem darīt savu darbu un laika gaitā, tad mēs redzēsim, kāds ir pareizais risinājums. Paldies! Danāno! Paldies priekšsēdētājiem. Paralēli šim iebildumam, ko es ierosināju FN grupā, man bija ideja par uh, atjaunošanas periodu glifosātam pret to. Tomēr iebilda kolēģi, kas uh, izlēma par labu sakotnēm tekstam. Mēs uh, redzam tomēr, ka eh, mums pastāv domstarpības par šo jautājumu. Es, vēlo, es uzskatu, ka eh, komisija ir pārsniegusi savas pilnvaras eh, priekšlikumā atjaunot glifosātu izmantošanu. Jo mēs runājam par iespējumu kancerogēnu vielu, kas būs pieejama visur. Un es vēlos, lai mēs rīkotos piesardzīgāk. To aicina arī farmakoloģijas industrija. Turklāt mums tagad ir šo līdzdarbības vielu saraksts, kas būtu jāpublisko. Es uzskatu, ka būtu jāatbalsta manas iebildums. Torres, Torres Martines. Paldies! Mēs balsojām pret, jo grozījumi neatspoguļoja komitejas diskusijas. Uz septiņiem gadiem atjaunot tā lietošanu, manuprāt, nav labi. Pademos uzskata, ka jau jāizmanto piesardzības princips. Iespējams, ka šī viela ir karcinogēna cilvēkiem. Eiropas drošības, eh, pārtiks drošības aģentūrai varbūt ir citas intereses, viņiem ir citas, cita rezultāta atšķirībā no Pasaules veselības organizācijas. Mēs nevaram šādas vielas laist tirgu Eiropā. No laukiem tas nonāk pārtikā, un tas ir bīstams gan dzīvniekiem, gan fermeriem pašiem. Mēs nevaram spēlēties ar cilvēku veselību. Paldies! Jā, kungs. Paldies! Jā, ja mēs esam vienojušies par kādu procedūru politikas kontekstā, tad šī procedūra ir jārespektē līdz pašām beigām un arī rezultāti. Nu, tā nu mums ir zinātniski tehniska ekspertīze attiecībā uz fitosanitāro jomu. EFSE bija jāveic šīs novērtējums, ko mēs saņēmām, un um, tam ir arī uh, ļoti skaidri secinājumi. Un es domāju, ka mūsu lēmums parlamentam atbildi šim zinātniski tehniskajam novērtējumam. Mēs vēlamies zinātnisku pavadījumu nākamajiem septiņiem gadiem, mēs uh, vēlamies uh, konkrētāk definēt darbības jomu un treškārt uh, šīs um, līdzdarbības vielas vēlamies kontrolēt stingrāk. Es domāju, ka kompromiss bija labs un lēmums bija pamatots, ņemot vērā šo ekspertu atzinumu. Paldies! Paldies, Resa kungs! Paldies! Um, es Paldies. Es tiešām uzskatu, ka mēs runājam ļoti pareizi tiešajā brīdī par um, Eiropas cilvēku um, aizsardzību. Ir jau 15 gadi pagājuši, un tagad ir nepieciešams komisija atjaunot ražošanas licenciju. Un mēs gribam runāt arī par inovācijām, par lauksamniecības praksi, un tā mūsu loma ir, mūsu politiķu loma tiešām ir izdarīt šo pareizo um, izvēli. Mums ir dažādi eksperti eksperti, kas mums ir paskaidrojuši dažādus aspektus, un, diemžēl, mums ir tomēr jāsaka nē komisijas priekšlikumam, nē 15 gadiem, un, un attiecībā uz šiem līdzformulantiem pieci gadi. Mēs uzskatām, ka šeit komisija ir pārspējusi savu mandātu. Uh, uzskatām, ka komisija ir jādara darbs vēlreiz no jauna, un jāizstrādā jauns teksts. Jauns teksts ir jāpiedāvā uh, dalībvalstīm, dalībvalstīm būs uzdevums pieņemt lēmumu. Paldies Rīsas kundzei un Pospišēlu kungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī balsoju pret komisijas priekšlikumu. Uh, atjaunot um, apstiprinājumu nākamajiem 15 gadiem. Ja mums uh, ir skaidri zinātniskie pierādījumi, kas apšauba to, ka šī ķīmiskā viela ir laba, mēs nevaram būt tik neatbildīgi, lai uh, uh atjaunot apstiprinājumu uz tik ilgu laiku. Uh, Mēs uh, esam dzirdējuši arī no komitejas, kas pēta kancerogēnas īpašības, un viņi ļoti skaidri teica, ka ļoti iespējams, ka šai vielai ir karcinogēns efekts uz cilvēkiem. Mēs spēlējam spēlītes ar mūsu pilsoņu veselību. Ļoti negatīvi vērtējams uh, šis komisijas noteiktais 15 gadu termiņš. Kaputo. Ja mēs runājam par karcinogēnām iespaidu, komisija nevar izdot jaunas licences, jo drošības principam ir jādominē. Mums ir jāaizsargā mūsu pilsoņi, un tas, ka mums nācās pret to protestēt šeit parlamentā, liecina, ka kaut kas procesā nestrādā. Glifosāts Pasaules tirdzniecības organizācijas uzskaita ir karcinogēna viela Franču zaļie nesen arī ir paziņojuši, ka glifosāta sajaukšana ar citām vielām var radīt nopietnus draudus cilvēku veselībai. Francija nolēmusi glifosātu uh, dažādās vielās, kā nezāļu iznīcinātāju vielās uh, aizliegt. Taču komisija acīm redzot grib pagarināt šo licenci, un tas ir absurds uh, risinājums komisijai ir jāveic neatkarīgs izvērtējums par glifosātu, ņemot vērā visus zinātniskos datus un par tā iespaidu uz cilvēku veselību. Paldies, Evi kundze! Eiropas parlaments ir izmantojis iespēju izteikt savu politisko nostāju pret autorizācijas jeb licences pagarināšanu. Tā iespējams ir karcinogēna viela. Mēs zinām, ka komisija kā izpildvara var pieņemt autonomus lēmumus, taču Parlamentam ir jārunā šādos gadījumos. Piecvaigšņu kustība ir iebildusi pret to, un daudzi grozījumi, kas mums bija, lika mums balsot pretī. Mēs esam pret septiņu gadu pagarinājumu. Pilsoņu veselību mēs nevaram likt uz kārts un, un pakļaut komisijas interesanti. Kelly kungs. Es domāju, ka mēs esam sasnieguši saprātīgu kompromisu. Pat labam aizliegt šo vielu būtu kaitīgi Protams, tas izklausās briesmīgi, iespējams karcinogēns, tāpēc mēs limitējam šo periodu septiņiem gadiem. Taču ir citi aspekti un citi produkti, kas ir mums pieejami un ko mēs izmantojam. Tagad mēs esam ieguvuši laiku, lai pārliecinātos, ka šī viela ir droša cilvēkiem Un, manuprāt, tas ir gudrs lēmums, kas ļaus fermeriem turpināt darbu pretie gadījumā. Viņiem bieži vien draudētu bankrots un citas problēmas. Veselīgs kompromiss, manuprāt, ir pieņemams, un mēs zināsim, kas ir kas, un mēs zināsim, ka pārtika ir droša. Eh, viena no galvenajām problēmām ir tas ka glifosāts savā darbībā ir lielā mērā eh, neselektīvs un tādējādi iznīcina ne tikai nevēlamas zāles bet arī visus augus kā arī aļģes baktērijas senības eh, kas visai negatīvi ietekmē bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu tajās teritorijās kurās tas tiek pielietots. es piekrītu kolēģi ka komisijas īstenošanas regulas projekts joprojām nenodrošina pieņemamā apjomā cilvēku un dzīvnieku veselību kā arī pašas vides aizsardzības centienus es atbalstu arī nepieciešamību pēc iespējas drīzāk izstrādāt glifosātu klasifikācijas neatkarīgu pārskatu pirmkārt attiecībā uz tā e, kancerogenitāti un e, ietekmi uz endokrīnu sistēmu. ņemot vērā visu sacīto es viennozīmīgi nobalsoju pret glifosātu pielietošanas atjaunošanu kā arī es pievienojos aicinājumam komisijai publicēt datus balstoties uz kuriem tā jau kārtējo reizi ierosina glifosātu pielietošanas apstiprinājuma atjaunošanu. paldies! E la parola... Vārds Markam Tarbelam. Paldies. Un te izskanēja iebildums um, mm, attiecībā uz apstiprinājumu atjaunošanu 15 gadiem. Uh, Eh, un ļoti labi, ka mēs eh, esam sagatavojuši šo iebildumu. Tas pozitīvi, tas ir signāls no mūsu puses. Eh, nevajadzētu to atjaunot tādā veidā bez papildu analīzēm uz 15 gadiem potenciāli bīstamu produktu. Aizliegt arī papildu vielas, kas var paaugstināt šie produkta, šis vielas risku. Un, um, Tagad PP bija grozījums uh, ar uh, citu termiņu septiņi gadi. Žēl, ka šis, ieb, šis grozījums tika noraidīts. Tāpēc beļģi sociālisti ir atturējušies no, šīs, no šī rezolūcijas priekšlikuma. Kaut arī mēs saprotam relevanci, bet, uh, diemžēl, šis termiņš septiņi gadi šķiet vaina mm, teksta pozīciju. Paldies, eh, Polčaka kungs, eh, būs pēdējais. Pateicos, es. Eh, man jāatzīst, ka mans viedoklis par šo jautājumu ir attīstījies kopš iepriekšējās sanāksmes un iespējams ir mainījies. Es esmu kritizējis komisiju par nepietiekami iesniegtu informāciju, nepietiekam apjomā iesniegtu informāciju. Fermeri man skaidro, ka glifosāts var būt kancerogēns, bet tas pats skar arī automobiļu emisijas, un mēs ne, esam aizlieguši automobiļus vēl. Tāpēc um, es uh, esmu par kompromisu priekšlikumu, ko skatīja šajā palātā un ko apstiprināja. Es uh, esmu mainījis arī savu viedokli kopš iepriekšējās uh, plenārsēdes jo tagad esmu papētījis, ko par to domā fermeri. Šis septiņu gadu posms eh, tiek izmantots, lai pētītu ne tikai glifosātu, bet arī 500 derivātus, eh, kas ar to saistīti. Paldies, eh, tas bija pēdējais runātais par glifosātu apstiprinājumu atjaunošanu. Tagad skatīsim Kalnietes ziņojumu. Marvāja kundze, viena minūte. Paldies augstu godātie Eiropas pilsoņi. Jums jāzina, kas notiek Briselē un Strasbūrā. Proti notiek uzbrukums nācijām un nāciju suverenitātei. Šis ir ziņojums, kas iespējams ir visagresīvākais uzbrukums mums vērtībām. 22. un 23. punktā jūs redzat ka jāapstiprina globāla pārvaldība. Tā tas rakstīts un vēl daži piemēri. Es nezinu, vai iekļaušos minūtē, kas man ir, bet uh, tā tad brīvās tirzniecības uh, veicināšana un uh, globālas investīcijas un piekļuve tirgiem, protams, ne jau MVU un um, finanšu uh, palīdzības stabilizācijas virzīšanas, citēju no šī teksta, tad arī piegāžu līgumi, kuru noslēgšanai starp citu es jābūt kompetencija un, un individuāla un nacionāla līmeņa aizsardzība jāizbeidz. Paldies, Jāra kungs, viena minūte. Paldies priekšsādātājiem. Īstenībā nu, tad tādi četri punkti. Pirmais punkts skar Eiropas valstu aizsardzību, ne nepieciešams nodrošināt strateģisko autonomiju tiecībā uz aizsardzības kapacitātēm, tas um, pareizi. Otrkārt, uh, kaimiņu uh, reģionu stabilizēšana, tas arī ir pareizi. Treškārt, uh, ES vajadzētu vairāk noteikta spēles noteikumus, tad ne tikai novērot, bet arī aktīvi ietekmēt lietas. Un eh, ceturtkārt, eh, man, man šķiet īpaši interesanti, tur runa ir par to, ka jāievieš pārskatīšanas klauzula ik pēc pieciem gadiem kopīgiem nacionāliem parlamentiem un pilsoņiem jādiskutē par eh, turpmākiem darbiem. Kopumā ļoti labs ziņojums, kam var tikai piekrist. Paldies! Paldies. Tagad pospiešau kungs vienu minūte. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es balsoju par. Galu galā. Kaut arī dažas idejas um, par um, ES valstu aizsardzības kapacitāti nu, bija vairāk nekā pareizas. Tur rakstīts, uh, ka NATO jāspēlē savu lomu, mums jāuzņemas uh, galvenā sabiedrotā loma, jāpalielina uh, aizsardzības budžets līdz 2,5% no IKP. Pareizi tas izskan. Aizsardzība ir kaut kas, kas tieši saistīts ar mums un nevar tērēt naudu uh, uz citām lietām un ignorēt aizsardzību. No otras puses, uh, par ko man ir šaubas, ir eh, šī aizsardzības savienība. Drīzāk jāsadarbojas ar NATO. Paldies, eh, Mamikina kungs, lūdzu, Andrei. Eh, es uztveru šo ziņojumu ar dalītām jūtām. No vienas puses skaidrs, ka Eiropas Savienībā uh, vairāku gadu, gadu desmitu garumā ir ļoti ietekmīgs spēlētājs pasaules arēnā, īpaši ekonomikas jomā. Uh, tas attiecās arī uz mūsu vērtību aizsardzību. Uh, militārā ziņā pastāv diezgan konkretizēts es teiktu pienākumu sadalījums starp eiropas savienību un nato lielākoties pateicoties berlīnes plus sistēmai un dalībvalstu potenciāls šajā ziņā netiek labi izmantots bet no otras puses ziņojums izskatās kā raiba kleitiņa. faktiski mums jātērē divi procenti no dalībvalstu budžetiem no ikp lai tikai terētu to. mums jāstiprina attiecības ar amerikas savienotajām valstīm lai tikai jo mēs sagaidām it kā kaut kādus draudus no austrumu kaimiņiem par ko tik patīk runāt mūsu nacionalistiem. līdz ar to ar šīm dalītām jūtām es arī nobalsoju pret šo ziņojumu jo es uzskatu ka tas ir vienkārši ne tik labi sagatavots kā tas gribētos. paldies! Paldies jums, un tagad Polčak kungs viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīju šo ziņojumu. Un tam ir vairāk iemesli. Vispirms um, plašāka kaimiņu valstu reģiona koncepcija ir laba, labi izskaidrota. Ne visas valstis var kļūt par Eiropas Savienības sastāvdaļu, bet uh, mums jārunā vairāk par šo paplašināto kaimiņattiecību politiku. Varbūt dažas valstis vēl nevar gluži iestāties Eiropas Savienībā, un nu, tas ir ļoti labi aprak atrunāts ziņojumā. Es atbalstu arī mūsu aizsardzības stratēģijas stiprināšanu, padziļināšanu, iekļaujot um, mūsu uh, aizsardzības vienību stiprināšanu. Mums ir Berlīna 1 un Berlīna 2. Uh, Nu, tas um, nozīmē, ka es varu izmantot NATO vienības, bet uh, situācija nākotnē nav īsti skaidra. Mums nepieciešama paša, paša kapacitāte. Paldies, Džeims kungs, viena minūte. Šodien mēs runājam par Eiropas Savienības nolūkiem izveidot, formulēt un kontrolēt uh, centrālās militārās aizsardzības spējas. Uh, Un esmu pārsteigta, ka šis Eiropas Savienības lēmums vai arī paziņojums ir izskanējis tik tuvu Brexit datumam, zinot, cik svarīgi šis temats ir arī apvienotai karalistei. Es uh, balsoju par, par katru plānu, kur ir paredzēts stiprināt aizsardzības kapacitāti. Es uzskatu, ka aizsardzība un attiecīgie militārie stiprināšanas lēmumi ir suverēno valstu lēmumi, ko pieņem valdības. Es neatbalstu iejaukšanos vai kādu ambiciozo kontroli, ko varētu īstenot Eiropas Savienība šajā jomā. Makovei kundze. Paldies. 2013. gadā Eiropas Savienība ir noteikusi ļoti skaidrs uzdevums Eiropas komisijai. Vispirms attiecībā uz šiem iepirkuma režīmiem aizsardzības jomā, otrkārt arī industriālās kapacitātes kontrola, nu, ja šai kapacitātei saistība ar aizsardzību. Un tālāk arī iepirkums, kas ir saistīts ar aizsardzības uzdevumu izpildi. Uh, Tomēr komisija nav izpildījusi šos uzdevumus, attiecīgi cilvēku dzīvības ir zaudētas. Ir jāskatās, kāda ir realitāte mums ir, jākonsolidē Eiropas Savienības NATO partnerība. Un mums ir jādara viss, lai aizpildītu drošības deficītu, kas ir konstatēts mūsu apkaime. Un ja ir jebkad bijusi vajadzība izrādīt. Šis brīdis ir šodien un tagad. Mums ir jābūt visiem kopā, jāaizsargā arī drošība un brīvība. Paldies! Līdz ar to mēs esam beiguši skaidrot um, balsojumu par galvnieces ziņojumu. Tālāk mums ir mēsarīts ziņojums. Ždanoks kundze, viena minūte. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji Es gribētu paskaidrot, kāpēc es atturējos balsot par šo rezolūciju. Es nevarēju balsot pret, jo es tiešām piekrītu galvenai ideja, kas ir šajā ziņojumā, ka um, Eiropas Savienībā ir nepie, nepieciešama tāda konsekventa um, pieeja centrālās Āzijas reģionam, lai nebūtu šeit pārklāšanās, lai nebūtu kaut kādi bīstami signāli, ko mēs sūtam. Uh, bet es nevarēju balsot arī par, tāpēc, ka, manuprāt, šis ziņojums ir tāds tā kā pamācoši, ir vēlēšanās mācīties pasaulē, kā tā ir jādzīvo. Un netiek arī respektēti tāda atšķirība momenti, kas ir objektīvs ar dažādām valstīm un kultūrām. Un es esmu Centrālā Azijas partnerības un sadarbības komitejas priekšsēdētājs vietniece, un es mm, negribētu iet šādu ceļu. Ir jābūt eh, ļoti savstarpēji respektējušiem, jārespektē visu tautu kulturālās vērtības. Eh, Pauspišalkungs, viena minūte. Eh, Lielas paldies. Es šo ziņojumu atbalstīju. Es Eh, tāpat kā iepriekš eh, šie runātāji, arī uzskatu, ka šeit ir noteiktos aspektos skarts cilvēktiesību jautājums Centrālajā Āzijā. Tas ir rajons, kur ir arī nākotne. Mums ir jāsadarbojas, jo pretējā gadījumā mēs eh, nevarēsim fokusēties tikai uz ekonomiku, mēs nevarēsim runāt tikai un vienīgi par sadarbību biznesa jomā. Mums ir nepieciešams arī pasvītrot cilvēktiesību aspekts Un šī diskusija, kas šobrīd šeit turpinās parlamentā, tā turpinās arī Čehijas republikā. Un mēs runājam un diskutējam ļoti intensīvi par mūsu attiecībām ar Ķīnu. Priekšsēdētājs Nulkā ir apmeklējis Čehijas republiku, un mēs gribam zināt, vai um, ir kaut kas svarīgs, kas ir, kas ir palaists garām. Mums ir jāsadarbojas ar šīm valstīm, bet ir jārunā arī par problēmu šās valstīs. Paldies tālāk, Lavīgien kungs, vienu kungu. Thank you, Mr. Vidusāzija teritoriāli atrodas pietiekami tuvu Eiropai, nu, piemēram, salīdzinot ar Dienvidu Ameriku. Pēdējo pāris desmit gadu laikā, diemžēl, tā, šis reģions nesaņēma pietiekami svarī, lielu Eiropas Savienības uzmanību var teikt ka tikai ņemot vērā manas valsts latvijas aspektu un eh, latvijas prezidentūras eh, pateicoties eiropas padomei eh, eiropas savienības politika reģionā nedaudz atdzīvinājusies. fakts ka reģions vēsturiski ekonomiski politiski lielākoties tiek ietekmēts no maskavas vai pekinas bet tas nemaz nenozīmē ka mums nav iespējas ienest savu artavu. visās šī reģiona valstīs ir dziļi iesakņotas valsts ar eh, sabiedrības pārvaldes attīstības principiem eh, kuru aizkarumi starp citu ir gadsimtiem veci ir tikai daudz senāki nekā tā paša vidusāzijas atrašana eh, padomju savienības sastāvā. es atbalstu kopumā šo ziņojumu bet gribu piebilst ka daudz kas vēl ir darāms šajā reģionā. paldies! proposta di risoluzione sull'epidemia del virus Zika. Un tagad skaidrosim vēl par ziņojumu par Zika vīrusu. Škripa, škripa kungam vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies, ka devāt man vārdu. Kā vienmēr esmu uzsvērs debašu laikā par uh, zika vīru, zikas vīrusu izplatību iepriekšējā plenāra sēdē. Aborts nav veselības aprūp, tas um, nogalina bērnu un kaitē mātei arī ANO augstie pārstāvi tā. Uh, izturs, bet jāsaka, ka arī Eiropas Savienība tagad izmanto abortu atbalstošu darbu kārtību, lai uh, stātos pretī valstīm, kas aizstāv dzīvību. Uh, Šis spiediens no rietumu puses un dažādu aģentūru puses uzspiež šo nāves kultūru ir aizvien palielinājies, un tagad mēs redzam, ka jaunatīstības valstīs tā vietā, lai tik tiešām palīdzētu meitenēm un sievietēm, tur tiek īstenot šāda pat abortu aizstāvoša darba kārtība, piespiežot mātes, kas, eh, kurām draud šī nedrošā situācija, izvēlēties šādu lietu. Mēs tā nedrīkstam atļaut darīt. Paldies, un tagad Marvais kundzei vienu minūte. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Protams, es balsoju ar jā uz šo ziņojumu. Nu, kā gan lai savādāk ziņu, eh, balsot par šādu ziņojumu, bet eh, te ir arī zināmas eh, bāžas. Es šo ziņojumu lasīju ar zināmām bažām, kur, piemēram, uh, slēpjas multinacionālo farma, farmaceitisko kompāniju intereses. Tāpat arī fakti tiek sagrozīti mass mēdījos. Un jāsaka, ka arī abortu kults no rietumu valstīm tiek pārnests uz jaunatīstības valstīm. Bažas, protams, ir pamatotas, jo drīzāk vajadzētu domāt par um, profilaksi, nevis uh, tik daudz par abortu. Bet uh, no otras puses vienmēr stāv globālās intereses daudzu multi starptautisko kompāniju intereses, bet no otras puses stāv cilvēki, kur, kuriem ir jāizdzīvo šajos lielajos mēlos. Paldies, Marvais kundzei, un tagad pospišilu kungam vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es esmu izlēmis runāt tādēļ, ka balsojums nebija personālais balsojums par šo ziņojumu. Es atbalstīšu šo ziņojumu tādēļ, ka es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka ir mums šāds ziņojums. No pirmā uzmetiena šķiet, ka šī problēma neietekmē Eiropu, taču Tas ir tāds uh, īs tūredzīgs skatījums. Eiropas Savienība kā svarīgs globālais plējers nedrīkstētu atbrīvoties no starptautiskās atbildības, un tāpēc ir ļoti labi, ka mēs esam atbalstījuši um, ar desmit miljoniem eiro zinātniskos pētījumus. Es nevaru pateikt, vai ar šo naudu pietiks, ja ar to nepietiks, tad mums ir jāpalielina šis atbalsta apjoms un jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai atrastu vairāk informācijas par uh, attiecību starp vīrusu un uh, smadzeņu bojājumiem. Paldies! Un tagad mamīkiņa kungs. Lūdzu. Liels paldies jums, priekšsēdētāji kungs! Uh, skaidrs, ka evolūcija nav kaut kas ekskluzīvs tikai cilvēkiem, tie paši vīrusi mutē gadu desmitiem un kļūst arvien bīstamākie, navīgākie. Zikas vīruss ir viens no tādiem pēdējiem piemēriem, un principiāla atšķirība ir tā drausmīga ietekme uz pagaidām nedzimušiem bērniem, jo izraisa mikrocefaliju savukārt pieaugušajos tas izraisa guillain barre sindromu. tas ir ļoti svarīgi. šis vīrus tika konstatēts jau veselas divdesmit astoņās valstīs tā skaitā arī spānijā un lietuvā vēl tāda ka ja sākotnēji eh, divdesmitā gadsimta eh, vidū ekvatoriālās teritorijas āzijā un afrikā un faktiski pirms trim gadiem tas pārvietojās caur okeāniju un dienvidu eh, ameriku ņemot to visu vērā es viennozīmīgi pievienojos komisijas lēmuma atzinīgai vērtēšanai kas attiecas uz desmit miljonu eiro izmantošanu zikas vīrusa pētniecībai un uh, aicinu visas specializētās iestādes nodarboties ar to vēl jo vairāk ka tas ir aktuāls īpaši pirms vasaras olimpiskajām spēlēm brazīlijā. E paldies! Un tagad pāriesim pie nākamā ziņojumā par eh, stāvokli Polijā. Marašika kungs pirmais skaidro savu balsojumu. Prieksēdētāja kungs, dāmas un kungi. Tikai pirms brīža mēs balsojām par rezolūciju par situācijas novērtējumu Polijā attiecībā uz uh, tiesiskumu šajā valstī, un bija ļoti dīvaini, ka šī rezolūcija faktiski tā arī neko nepateica. Tajā nedeva nekādu pienesumu debatēm par tiesiskumu situāciju Polijā. Eh, bet eh, tā gan pievērsās eh, situācijai Eiropas Savienībā un Eiropas parlamentā. Uh, Eiropas tiesība akti neļauj šīm Eiropas institūcijām pieņemt lēmums par tiesiskumu tādā vai, kādā vai citā, tā vai citā dalībvalstī, tā ir dalībvalsts kompetence. Eiropas Savienība ir nodemonstrējusi, ka tā īsti nerūpējas par tiesiskumu. Un tas ir ļoti satraucoši Esmu Polijas e, patriots, bet tagad cenšos e, runāt nevis kā Polijas patriots, bet kā politiski e, labējās pārna pārstāvis. Un kā cilvēks, kam nav svešs tiesiskums, parastā procedūra prasa ne tikai to, lai citi ievērotu normas, bet arī mums pašiem ir jāzina un jārespektē mūsu likumi. Ja kas tur nav pareizi, tad to mainīsim. Bet e, pašiem respektējot likumus, mēs varam prasīt, lai citi to darītu. Es balsoju pret to nevis dēļ satura, bet tādēļ, ka tā bija uh, klājš tiesību aktu pārkāpums. Paldies! Zahradilkungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Nav nekādu šaubu, ka šodien parlaments ir pieļāvis kļūdu, balsojot par šo rezolūciju, un tādējādi jūs tikai destabilizējāt uh, Eiropas parlamenta uh, sito stāvokli vai redzējumu ne tikai Polijā, bet citās dalībvalstīs. Tas ir trešais gadījums, kad Eiropas parlaments iejaucas suverēnas valsts iekšējās lietās. Pirms tam tas tika darīts Ungārijā, pēc tam Polijā, un visu laiku atkārtojas viens un tas pats. Jūs vērsties pret dalību valsti, kura nesako pārējo noteiktai uh, tendencei, ko nosaka Tautas partija un Sociālistu un Demokrātu partija. Mēs nevaram pieņemt šādu pieeju, tā ir kļūda. Un kā EKR pārstāvis, kur viens no Morvais kundz vienu minūti. Ugye tudjuk, hogy nem itt, nem itt születnek a döntések, tehát senki nem gondol. Paldies priekšsēdētāji. Tie, kas mums redz dažādās, tie, kas skatās ziņas, tie, tie, tie, tie redz atšķirīgi informāciju un daudz, daudz, daudz informāciju ļoti skaidri noformulēt, kā komisija kolēģi jau no polijas sacīja. Viņa sacīja rakstu ja mēs rakstiskā veidā saskaņā ar visām prasībām pieprasam, lai Eiropas Savienība mums sniedz šos te juridiskos pamats pasaka, saskaņā ar kādu likumdošanu var iejaukties polijas lietās, un arī Ungārijas gadījumā bija tā, ka nebija iespējams eh, vispār eh, norādīt uz kādu juridisku pamatu, kāds var iejaukties. Uh, teiksim, kaut kur nebija termiņi ievēroti, sešu mēnešu vietā bija trīs mēneši un tā tālāk. Tā kā Eiropas uh, draugi pasludiniet, pa, paziņojiet paši saviem iedzīvotājiem Beļģijā vai Vācijā, uz kādiem pamatiem masveidā migranti ieplūst vai tiek ielaisti, neraugoties uz to, ka iedzīvotāji ir pret to. Kāds tas ir tais, kā, par kādu taisnīgumu te var būt runa valstī, kur uh, Vairs iestādes vai policija nedarbojas, nemaz jau nerunājot par slepeniem dienestiem. Ungārijā un Polijā tas uh, vismaz izstās savādāk. Un es domāju, ka dažādi trūkumi arī dzen dod savu pienesumu. Tā kā dar, risnē paši savas problēmas. Paldies. Uno a un minuto, e parla un minuto e 47, vuol dire che si raddoppia il tempo. Zalče kungs, jā, bet nu jūs, Marvais kundze, pārunājāt eh, savu laiku gandrīz uz pusi. Zalte kungs, lūdzu. Polijas eh, rīcība attieksme pret imigrantiem tā tālāk ir pareiza. Protams, ka daļēji uzraudzības likums izklausās pēc kaut kādām briesmām un mantojumu no komunistu laikiem, bet rezolūcijas, rezolūcija krit, kritizē to, kā uh, eh, tika izvēlēts, eh, izvēlēta konstitucionālā tiesa. Es balsoju pret, jo uh, Eiropas Savienībai nevajadzētu iejaukties valsts iekšējās lietās. Un Roberts Šumans droši vien apgrieztos savā kapā otrādi, ja redzētu, ka skaistā nācija kopdzīves ideja tik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 ir nākusi klajā ļoti svarīgā dienā Polijā. Tā ir rezolūcija pret Poliju, tieši tāpat kā jums bija rezolūcija pret Ungāriju. Septītais pants ir pilnīgi skaidrs, un jā, jūs sakat, ka es tiesību akti ir prevalējuši, jā, varbūt, bet eh, tas viss aizsāk eh, Eiropas Savienības beigas. Prego. Paldies Ultimo intervento. <laughs> Paldies jums, priekšsēdētāj kungs. Um, protams jebkurai valsts valdībai eh, kas nāca pie varas demokrātisku vēlēšanu kārtā nenoliedzami ir pilnvaras īstenot eh, reformas vēl jo vairāk ja šīs reformas tiek pieprasītas no sabiedrības puses eh, ja tā ir partiju politiskās platformas vēlētāju vēlmes. tieši tas arī notiek polijā bet no otras puses jebkurai valdībai jāseko pēctecības principiem jebkurai valsts valdībai ir starptautiski līgumi un starptautisko nolīgumu priekšā tā ir atbildīgā. diemžēl dotajā brīdī pastāv milzīgas problēmas gadījums ar tiesvaru ar masu mediju neatkarību ar tik būtiskām lietām kas ir stūrakmens mūsu eiropas savienības vērtībām. tāpēc es atturējos balsojot par šo rezolūciju un um, uzskatu ka zināmā mērā katra no pusēm polijas valdībā pret eiropas savienības iestādēm katrs spēlē uz nerviem un it kā uh, grib pārbaudīt uz izturību kam tie nervi beigsies pirmie bet atkārtošos ka nobalsoju atturoties. paldies! Tas bija pēdējais runātājs. Līdz ar to balsu skaidrojumi ir beigušies un pārredzam sanāksim līdz pulkstens 15. <laughs>